būtiski. Kapitāla tirgu savienības izveide. Vispirms došu vārdu Roberto Gualtieri, lūdzu. Grazie. Paldies, priekšēdētāji! komisāra kungs. Ar šo rezolūcijas projektu Eiropas parlaments skaidri pauž savu atbalstu kapitāla tirgu savienības veidošanai. Tas lielā mērā līdzēs arī Eiropas institūcijām īstenot komisijas rīt darba plānu. Un kapitāla tirgu savienība tā ir ļoti plaša stratēģija, ar ko ir paredzēts veicināt izaugsmi, nodrošināt lielāku finanšu stabilitāti, veicināt arī finansējumu kanālu diversificēšanu ekonomikas attīstībai un uh, šiem fin līdzekļiem ir jābūt tādiem, kas viens otru papildina un nav jānāk banku finansējumu instrumentu vietā. Runa ir par instrumentiem iekšējā tirgus attīstīšanai un neatkarīgi no uh, geogrāfiskā izvietojuma vai vietas, kur atrodas tā cilvēks vai uzņēmums, kas uh, saņem finansējumu vai kas šo finansējumu piešķir. Un mēs uzskatām, ka varēs novērst dažādas fluktuācijas parādības un tas nāks, šī savienība nāks par labu arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un ļaus labāk sadalīt pa kanāliem finanšu līdzekļus un veicināt ilgtermiņa investīcijas reālajā ekonomikā. Mēs atbalstām komisijas nostāju attiecībā uz to, ka pieejai jābūt pragmatiskai, konkrētai un, protams, arī ambiciozai. Tāpat, eh, var skatoties nākotnē, uh, Domājam, ka pirmie soļi jāspēr tā, kā komisija to ir iecerējusi. Rezolūcija satur daudz dažādu, dažādas informācijas un gribu pievērsties īsumā tikai dažiem punktiem. Runa ir par standartu, augstu kvalitātes eh, standartu. Um, um, izstrādi par pieeju informācijai uzņēmumiem, arī tiem, kas nav, uh, kas nekotējas biržā. Viena no iecerēm varētu būt arī datu bāze, ko apkalpotu kāda attiecīgā aģentūra. Un, protams, ir jāskatās arī uz maksātnespējas jautājumiem, aplikšana ar nodokļiem, uzraudzības stiprināšanu, lai arī uzraudzība būtu vienota pēc vienotiem principiem. Mēs aktīvi esam iesaistījušies uh, noteiktas ceļu kartas izstrādē. Paldies! Paldies! Tagad vārds Balca kungam. Paldies, priekšādātāji! Kapitāla tirgu savienības izveide ir nozīmīgs, eh, nozīmīgs elements šajā uh, sasaukumā. Mēs no tā sagaidām labākus finansējumu avotus, stabilāks finansējumu avots Eiropas Savienības ekonomikai un vēlamies arī stiprināt patērētāju tiesības. Mēs atbalstām kapitāla tirgus savienības mērķus, bet mums ir ļoti kategorisks prasības attiecībā uz to, kā to īstenot. Komisija nevarēs darīt visu, ko vēlas. Un ko mēs prasām? Gribam, lai pieeja būtu visaptveroša. Kapitāla tirgu savienība nevarēs aizstāt banku sektoru. Uh, un būs jāizvēlas finansējuma modeļi, kas sevi ir apliecinājuši praksē. Gan banku sektors, gan apdrošināšanas sektors šeit būs jāiesaista pilnībā. Vēlamies, lai pieeja būtu arī eiropeiska. Tai ir šai stratēģijai ir jābūt īstenojama, jātiek īstenotai visā Eiropas Savienībā un uh, tā ir jāizstrādā atbilstoši Eiropas finansējumu kultūras uh, priekšstatiem. Ir jātiek arī skaidrībā par šķēršļiem un barjerām, kas pagaidām šajā sektorā valda. Mums ir arī jāmācās no pagātnes kļūdām. 2007. un 2008. gada krīze kapitāla tirgū nedrīkst atkārtoties. Un ceturtais, mēs gribam, lai mazie un vidējie uz tiešām jūtam taustām labumu, lai būtu nevis kārtējais papīra tīģeris, bet kaut kas tāds, kas ļautu uzņēmumiem uzplaukt un sekmīgi darboties un uzskatām, ka kapitāla tirgus savienība palīdzēs uzlabot investīciju klimatu Eiropas Savienībā, ja tiks radīti uh, pamata apstākļi, lai, lai tas varētu notikt. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu komisāram Hillam lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, šis ir svarīgs brīdis kapitāla tirgus savienībai, un es vēlētos pateikties Gualtieri kungam, Balca kungam par to, ka viņi šos jautājumus norāda tik skaidri. Šis ir klasisks vienotā tirgus projekts visām 28 dalībvalstīm ar attīstītiem kapitāla tirgiem, kā arī valstīm bez tik labi attīstītiem kapitāla tirgiem. Un turklāt es gribētu teikt, ka tām valstīm, kurām nav tik attīstītiem, attīstīti eh, kapitāla tirgi. Tas būtu visnozīmīgāk, jo šāds kapitāla, šāda savienība palīdzētu kapitāliem plūst pāri robežām un nodrošināt MBU piekļūšiem kapitāliem neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. Tas palīdzētu celt investīciju līmeni, nodrošināt finansējumu un attiecīgi vieno lielākajām prioritātēm šim kā teiks būtu paplašināt iespējas eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, tāpat arī mēs esam redzējuši piemērus par Eiropas idejām, Eiropas biznesiem, kas aizplūst uz savienotajām valstīm finansējumu dēļ. Es vēlos, lai šīs idejas un uzņēmumi paliek Eiropā. Līdz ar to uh, Šāda kapitāla regulējums veicinās kapitāla industriju un būs vieglāk maziem vidējiem uzņēmumiem e, iegūt līdzekļus e, privātajos tirgos. E, Tāpat arī mēs labāk varēsim nodrošināt vienkāršotu standartizētu vērtspapīrošanu. Tas attiecas bankām, MBU, tāpat arī mums ir jāmeklē iespējas uzlabot MBU kredīti informāciju. Es domāju, ka e, deputāti ekonkomitejā labākā citi zina, cik nozīmīgi soļi ir spērti kapitāla tirgus uh, E, uzlabošanā. Tāpat arī rezolūcija norāda to, ka mums ir jārīkojas proporcionāli e, mūsu pasākumos. Tam es varu piekrist. Uzraudzības ziņā norādot, ka ir jābūt lielākai uzraudzības konverģencei, lai būtu viena spēles noteikuma. Tāpat arī mums ir jādomā par mūsu pašu makroprudenciālo uzraudzības eh, ietvaru. Konk eh, konkrēti priekšlikumi eh, nāks klajā pēc septembra, tad mēs varēsim pārskatīt maksāt spēju divi, citus E, tekstus un pārskatīts esošās direktīvas. E, e, programma ir ambicioza, tā prasīs vairākus gadus, bet mums ir jāpanāk progress samērā drīz. Un es domāju, ka šie pirmie soļi var tikt īstenot pātrinātā procedūrā, un es cerīgi raugos it īpaši uz lielāku atbalstu nodrošināšanu Eiropas uzņēmumiem, it īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu saņemt labāku finansējumu, lai stiprinātu pārobežu investīcijas, un arī es no sirds ticu, lai palielinātu finanšu stabilitātu. Paldies, paldies komisārkungs! Un nākošais runātājs ir Pablo Salva Bidegains runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsādātāji! E, komisāra kungs, sagodājamie kolēģi, pēdējo dienu notikumu Grieķijā pierāda to, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, tas nozīmē vairāk ekonomiskās integrācijas, vairāk fiskālās savienības, vairāk politiskās savienības un vairāk ekonomiskās izaugsmes. Kapitāla vienotais tirgus ir viens no instrumentiem, lai E, sasniegtu abus mērķus, jo šāda kapitāla tirgus savienība uzlabos piekļuvi e, finanšu resursiem starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, un kā arī norādīja komisārs Hils, uzlabos finansēšanās iespēju maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir patiesais dzinējspēks e, ekonomiskajai izaugsmai un darba vietu radīšanai. Tas ir īstais ceļš, un nemelosim Eiropas pilsoņiem. Eh, valsts parāda norakstīšana E, neveicinās izaugsmi. Ar izaugsmi e, valsts parāds būs atmaksājams, pretējā gadījumā tas būs ļoti grūti. Un, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, mēs zinām, kas ir jādara. Reformas nacionālajā līmenī. Mana valsts Spānija ir viens no tādiem piemēriem, kā arī vairāk Eiropas, vairāk ekonomiskās sadarbības. Es pasvītroju, ka kapitāla tirgus savienība ir liels solis uz priekšu šajā virzienā. Paldies, eh, dāmas un kungi! Paldies! Jums ir zilās kartītes jautājums no Korbina kunga puses. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Korbina kungs, lūdzu. Um, wonder... Vai jūs man piekristu, kā iemesls, kāpēc Londonas kapitāla tirgus ir tik veiksmīgi, ir tas, ka tos pilnībā nedominē Eiropas Savienībā. Un šī parlamenta darbības, lai apgrūtinātu mūsu kapitāla tirgu darbību, nav vēlamas. Vai e, kolēģis man piekristu? Kolēģi, no Kolēģi nepiekrīto. E, kapitāla tirgus savienība ir svarīgs instruments, lai varētu uzlabot mūsu ekonomikas konkurētspēju, lai veicinātu izaugsmu un darbietu veidošanu. Un e, panākuma pamatā ir tas, ka e, tam varēs piekļūt visa Eiropas Savienība un ne tikai izredzētie. Paldies! Mulțumim! Paldies! Nākošais runātājs Pervāns Šaberēsa pus, uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ļoti svarīgi ir tas, kā parlaments var izteikties pirms komisija sagatavo savu ceļu kārti kapitāla tirgumu. Un pirms jūs vairāk iesaistāties šajā projektā. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz četriem jautājumiem. Pirmais, atcerēsimies, kas ir noticis banku jomā, un jūs nevarat piešķirt spēku kapitāla tirgumu, nepiešķirot paralēli spēku piemērotāju uzraudzībai programmām, ko vēlaties uzsākt. Jūs sacījāt, ka kapitāla tirgus ir vajadzīgs eh, finanšu stabilitātei, būs nepieciešams attiecīgi Eiropeisks raksturs šai kapitāla tirgus uzraudzībai e, regulējumam. Tāpat ir jāskatās, kas notiek ēnu banku nozarē, pretējā gadījumā tiks radīti spekulatīvi burbuļi un rīki, kas Eh, nekalpos jūsu nosauktajiem cēlajiem mērķiem. Otrā dimensija, kas ir jāņem vērā, tās ir eirozonas specifiskās intereses. Mēs nevaram rīkoties tā, it kā kapitālu tirgus pilnībā neņemtu vērā valūtu, kurā tas darbojas, un šeit ir patiesas izaicinājums jūsu rokās. Trešā dimensija. Jūs sakāt, ka tas viss ir paredzēts, lai MVU labāk varētu piekļūt kapitāla tirgiem, bet ir jāizmanto šāda pieeja arī tāpēc, jāveic, lai varētu virzīt kapitāla plūsmas tur, kur mēs uzskatām, ka tās ir visvairāk vajadzīgas, lai finansētu Eiropas projektus. Un šajā sakarā ir prioritātes, ņemot vērā tās um, vajadzības saistībā ar ekoloģisko pārēju, kas ir jāizteno, kas jums ir jāpatur prātā tad, kad jūs virzīsities pa šo kapitāla tirgus ceļu. Un pēdējā norāde - praktiski nekur jūsu tekstā es neredzēju e, fiskalitātes jautājumu. Savukārt es domāju, ka mēs nevaram runāt par kapitālu e, savienību, nerunājot par fiskalitāti. Gaidu jūs priekšlikumu šajā sakarā. Paldies! Nākošais runātājs Skaisvinda. E, Și atunci am să rog pe domnul... Eh, eh, eh, Svinbērns kundze nav sēž zālē nākošais runātājs Filips Debakē. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Kapitāla tirgus apvienība ir svarīga Eiropas kopīgā tirgus daļa, un galvenajiem mērķiem vajadzētu būt paaugstināt uzņēmumu iespēju saņemt finansējumu, uh, bet arī diversificēt investorus, tīpaši raugoties ilgtermiņā. Es domāju, ka pašlaik mēs, mums ir uzsāksies, uzsāksies jauns uh, laikamāts, jūs pieminējat uh, zaļo uh, grāmatu, un šeit um, ir jāraugās uz to, kā palielināt darba vietu pieaugumu. Un šeit ir iespēja dažādos likumdošanas aktos vajadzētu nodrošināt lai tiktu nodrošināta jauna sistēma, kā saglabāt to stabilitāti, kas šeit ir, bet arī kā diversificēt eh, finansējumu iespējas tirgu. Otrais punkts, domāju, ka kapitāla tirgus savienībai vajadzētu eh, rīkoties, darīt visu, lai likvidētu barjeras, lai tās varētu strādāt pārobežu sakara. Mēs eh, šeit daudz runājam par MVU, bet es šeit esmu vadījis arī darba grupu, un mums vajadzētu šeit uh, runāt par tiem uzņēmumiem, kas strādā Eiropas Savienībā, lai tiem nodrošinātu darbības iespēju. Pēdējais punkts mums vajadzētu palināt iespēju šeit. Uh, lai nodrošinātu iespēju strādāt uh, tirdzniecības uzņēmumiem. Un uh, šeit jāraugās uz uh, to, lai tiktu nodrošināts finansējums mūsu tirgos. Jūs nenājat, piemēram, par iespēju veidot paneiropisku eh, pensiju uzkraušanas eh, darbību, un šeit vajadzētu rīkoties tā, lai nodrošinātu kapitāla tirgu savieniem visur Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu paraudzīties, eh, kā regulātori strādās pie tā, Uh, lai novērstu šķēršļus, kas traucē strādāt kopīgajam tirgumam. Es domāju, ka mūsu, mūsu grupa pilnībā atbalsta, un es ceru, ka septembrī mēs uh, no jums saņemsim konkrēts priekšlikums, tos mēs tad varēsim atbalstīt. Lies paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Demāsī kungs uz pusotru minūti, gojas vārdām. Kapitāla tirgus savienība Eiropā. Šeit, uh, jā, ir vēlme kaut ko sadziedēt, proti, ka nav pietiekami finansējumi, bet ja mēs vēlamies eh, kaut ko ārstēt, tad ir jāsaprot, kāda ir, kādas, kāda ir izcelsme tam visam. Iemesls eh, tam visam ir, ka Eiropā ir bijusi taupības programma, ka valsts eh, finansējums ir samazināts. Šādā vidē nav bijusi dinamiska, dinamiskas prasības pēc kredītiem, un iemesls, kādēļ netika piešķirt pietiekami daudz kredīti, ir saistīts ar to, ka tika veicināts šāds nenopietns obligācija tirgus. Un ja komisija tagad saka, mēs vēlamies vienkāršus, drošus un sarskatāmus produktus, tad tā vispirms vajadzētu atbildēt jautājumu, kādēļ nav privāts tirgu šiem produktiem. Atcīmredzot, tas nav, jo tirgus darbiniekiem riski ir pārāk augsti. Tādēļ mēs sakām, ka kapitāla tirgus savienība neiederas Eiropas darbības jomā, jo tas nozīmē, nozīmē, ka jā, tā ir sistēma, kas mums ir bijusi, kas ir koncentrējusies uz bankām. Un bankas, eh, banku uzdevums ir eh, padarīt iespējami, lai strādātu arī mazāk un vidēju uzņēmumu. Bankas, kas zina investīciju riskus, piemēram, ASV ir lielākas ekonomiskās uh, darbības, un šeit pēc citu situāciju nevajadzētu salīdzināt abos ar bumbieriem. Mēs norādām kapitāla tirgus savienību, tas ir nepareizais līdzeklis, ko ārstēt Eiropas slimību. Lies paldies, jā, paldies. Tagad eh, vārds Gigodu kungam uz divām minūtēm. Komisāra kungs, Hīla kungs, cienījamie kolēģi, pirmkārt, es vēlētos teikt, ka mūsu grupa atbalsta pamat ideju kapitāla tirgus savienībā. Mēs zinām, ka pastāv problēmas, un tās nav kļuvušas mazākas uh, finanšu krīzes laikā. Mūsu finanšu tirgus ir vairāk fragmentēts kļuvis. Uh, Tādēļ es domāju, jūs, komisāra eh, kungs, eh, šeit izvirzīs pareizo ideju, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt piesardzīgiem, lai nebūtu tā, ka iedzīvotāji būtu neapvienāti, jo ir ļoti eh, liels, liels gaidas un šis projekts to nevarēs īstenot. Šeit pastāv brī, risks, ka tas tiktu pārprast, proti, ka kredītus maziem vidējiem uzņēmumiem, ka, ka to ir vēlma aizstāt uh, ar eh, citu pieju, atverot kapitāla tirgus, eh, iemesli, kas tika jau pieminēti maziem uzņēmumiem, piemēram, arī ASV, tas ļoti ir atkarīgs no bankām, un eh, šī situācija turpinās, bet tomēr būtu pamatoti šeit to papildināt ar citām iespējām. Un jūsu priekšlikums daudz kur ir pamatots. Uh, ja mēs eh, nerisināsim pašas lielākās problēmas Eiropā, tad arī citas nevarēs atrisināt. Un eh, kapitāla tirgus eh, lielās problēmas ir, piemēram, kā taksācijas jautājumi, maksāt nespējas noteikumi, grāmatvedības atskaitas sistēmas. Un vai šos jautājumus jūs grasāt, grasāties mainīt, lūdzu, nesoliet pārāk daudz, gribētu pateikt vienu lietu. Es domāju, ka ir svarīgi šeit saskaņot projektu ar Eiropas vērtībām ja mēs runājam par ilgtermiņa finansējumu, ja mēs runājam par zaļajām obligācijām, to nevajadzētu padarīt par tādiem ļoti specializētiem instrumentiem. Ja mēs šeit izmantojam kapitāla tirgus instrumentu, jums vajadzētu parādīt, ka jūs eh, vēlaties nodrošināt ieguldījumus ilgtermiņā. Un uh, Šeit mums eh, patiešām vajadzētu nodrošināt eh, caurskatāmību un atbalstīt Eiropas vērtības. Nevajadzētu būt daļai no jūsu uzdevuma. Lies paldies. Eh, tagad Vulkungam viena minūte. Paldies. Grieķijas cilvēki ir cīnījušies pret antidemokrātisko taktiku, ko ir izrādījusi Eiropas Savienība, gan Eiropas centrālā banka un uh, Tas ir bijis tāds pilnīgi katastrofāli glābšanas pasākumi. Un uh, līdz ar to parastie Grieķijas cilvēki nonākuši ļoti sliktā situācijā. Un to visu radījuši tehnokrāti. Viņi strādājuši tādā vakumā, kur nav ņemtas vērā parasto cilvēku intereses. Un šī ideja par kapitāla tirgus savienību ir arī šāds tehnokrātu sapnis par centralizētu kontroli. To ir radīju, Tas ir radīts atkal jau vakuma situācijā. Kā Hilkungs jau teica, tas ir tāds, eh, kas ir Eiropas Savienības plāns. Eiropas Savienība nav viena valsts. Tas neatbilst cilvēku vēmēm. Eiropas Savienības tehnokrāti nekad nesapratīs, ko cilvēkiem vajag un ko viņi vēlas. Eiropas Savienība uh, nav izdevies eh, izglābt Grieķiju, un Eiropa un kapitāla eh, tirgus savienība atkal būs tāda pati izgāšanās jau kārtējo reizi. Um, Vai jūs pieņemsiet zilās kārtītas jautājumu? Un Zulikas kungā. Mulțumim, domnul Frunzulic. Mulțumesc. Mr. Wolf. Jā, eh, liels paldies. Paldies, Wolfgangs. Jūs esat no apvienotās karalistes. Un Londonas City tā balsta savas aktivitātes eh, pamatoties uz Eiropas Savienības kapitāla tirgiem. Eiropas Savienības kapitāla tirgus savienība varētu palīdzēt arī Londonas eh, finanšu sistēmā attīstīties nākotnē, bet šķiet, ka jūs esat pret darba vietām Londonā, jūs ieņemat šādu pozīciju. Sir, that, sir, that completely Jā, šķiet, ka jūs eh, nesat sapratis, ka Londonas eh, City tirgus, tas ir startautisks tirgus, tas ir kapitāla tirgus, kurā piedalās eh, investori no visas pasaules. Viņi dodas uz Londonu un iegūda, un viņi saprot arī, kāda riska ir atsevišķās valstīs. Viņi saprot, kāds risks ir atsevišķos biznesos. Tas nav līdzīgi kā Eiropā. Šeit Eiropas Savienība kādā veidā Nu, nodrošināt visus šos riska uh, faktorus, ko Eiropas Savienības uh, birokrāti uzliek mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tas drīzāk aizdzena ekonomiku no Eiropas Savienības projām. Paldies. Tagad uh, Animans kungam uz pusotru minūti. Jā, cienījamie kolēģi, es uh, pilnībā varu atbalstīt uh, Volvu kungu un uh, piešķirt šai, šīm debatēm perspektīvu, jo normāli cilvēki, parastie cilvēki, uh, pašlaik eh, jautā, vai tas ar eiro, vai tas nav pārāk tālu pavirziet, vai tas nav beigu sākums. Tas ir tas, ko vēlas jautāt iedzīvotāji. Tagad nāks Greksik, un pēc tam varbūt Spānija, Portugāla, Itālija. Tādas debatas notiek iedzīvotāju starpā varbūt nekluši šeit parlamentā. Šeit gribētu jautāt, vai integrācija nav virzījusies pārāk tālu, vai Eiropas integrācija gal galā neapdraud Eiropas konkurences spēju un uh, eh, dzīvot spēju ja mums šodien nenotiek uh, arī citas debatas, tad integrācija turpināsies un Eiropas Savienība paplašanāsies, būs vēl dziļāka savienība. Tā vienmēr ir atbilde, ko mēs saņemam no Eiropas parlamenta, arī, piemēram, uz to, ko vakar notika Grieķijā, vēl vairāk savienības, kapitāla savienība. Un, uh, jā, tā ir Eiropas Savienības loģika, bet tā ir Eiropas Savienība, kas uh, vienmēr balstās uz ideju, ka vairāk savienības ar vienmēr ir labāk, bet iedzīvot, tad jūs viņiem jautājat, viņi saka, mums ir vajadzīga mazāk savienības. Ir īpaši, ja mēs eh, esam ievēlēti Eiropas parlamentā, tad ir jāsaprot, ka grupa tie, to grupa, kas vēlas arvien mazāk Eiropu, tā kļūst arvien lielāka. Eiropas Savienības paplašanāšana ir slikti, bet nu parlamentam tas ir vienalga. Jā, sirsnīgs paldies. Tagad vārds Utivam Notēm Ferber kungam. Paldies priekšādētāju komisāru kungus, cienījumās kolēģi un kolēģi. Vispirms es vēlētos uh, atbalstīt komisijas iniciatīvu Kapitāla tirgus savienībā. Es uzskatu, ka tas ir svarīgs projekts šajā sasaukumā. Bet, komisāra kungs, mums tam ir jābūt godīgiem. Tomēr vajadzētu darīt vēl kaut ko vairāk, jo runā tikai par uh, prospektu direktīvas pārskatīšanu un obligāciju tirgus uh, stiprināšanu. Tādā veidā mēs uh, nepanāksim kapitāla tirgus savienību Eiropā. Mums ir jā, jāvērtē aktuālā situācija, kas līdz šim ir izdarīts no finanšu tirgus noregulējuma. To jūs jau pasludināt, ka jūs to darīsiet. Tad ir jāparaugās, kur kas vēl trūkst, lai godīgi paraucītos, varbūt kaut kur esam izdarījuši arī par daudz. Proti, ka bankas eh, vairs nevar atbilstoši piešķirt kredītus. Gribētu šeit pieminēt eh, vienu jautājumu, ka bāzās komisija domā par to, ka mēs kā to, ko mēs kā parlaments apzināti esam radījuši. Proti, mēs šeit ra esam radījuši eh, korektūru faktoru vidiem uzņēmumiem, ka to atkal atcels. Tas ir nepareizs signāls, lai maziem vidiem uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi kapitāla tirgumu. Treškārt mums vajadzētu parūpēties par to, ka mēs radītu lielāku saskaņotību. Daļai mēs esam veidojuši tādu likumdošanu, kur mēs eh, tādas pašas terminas izmantojam dažādās likuma paketēs, un tas viss nav saskaņams kopā. Piemēram, šeit eh, atklātības princips dažādās direktīvās, tas viss vēl ir jāsaskaņo kas man vēl ļoti, ļoti svarīgi ir un kas jums arī, komisārkungs, ir svarīgs, proti, kā mēs rīkosimies trešajām valstīm. Jūs eh, pavasarī bijāt ASV un jūs eh, arī strādājat pie šī jautājuma, kā mēs, kā ekonomisko un monetāro lietu komiteja, mēs arī būsim pēc dažām dienām ASV, lai arī virzītu lietas uz priekšu, un pirms kādu brīdī mums vēl bija iespēja runāt ar sarunu vadītāju, kas strādā pie brīvās tirdzniecības nolīguma arī par šo jautājumu. Es domāju, ka vajadzētu kaut kādu saprātīgu trešo valstu pieeju kur, kas būtu vairāk vērsta uz līdzvērtību, lai stiprinātu mūsu kapitāla tirgus savienību Eiropā. Sizniegs, paldies. Jā, sizniegs, paldies. Tagad vārds uh, eh, Girs kundzei. Paldies, priekšēdētāji. Es apsveicu ziņojumu autorus. Tas ļoti labi parāda, kādas ir Eiropas parlamenta prioritātes - uzlabot izaugsmi, radīt darba vietas un tā tālāk. Un procesam ir jābūt ilgtspējīgam, protams, nodrošinot arī finanšu stabilitāti. Un es domāju, ka ir īstais laiks aktīvi pievērsties šai iecerei. Un mēs uh, saņemsim divas jaunas regulas gan par vērtspapīrošanu, uh, gan citu jautājumu, bet ir politiskas barjeras, par kurām jārunā. Īstenošana dalībvalstīs nav saskaņota, ir 29 dažādas sistēmas, kā tiek iekasēti parādi un citi. Vai komisija grasās tuvākajā nākotnē pievērsties šīm problēmām? Un ja nākamajos 40 gados mēs ieviesīsim šo stratēģiju, vai finanšu strek, st sektora attīstība uh, tiks ņemta vērā, izstrādājot likumdošanu, vai likumdošana neklibos pakaļ tam, kas notiek sektorā. Un ņemot vērā vakardienas Grieķijas referenduma rezultātus, mums ir jādomā par to, kā atjaunot pozīcijas, un komisijai vajadzētu nākt klajā ar ļoti būtisku likumdošanas pakotni pārobežu šķēršļu likvidēšanai, finanšu uh, līdzekļu kanalizēšanā un runātāja tiek pārtraukta. Vai jūs atbalst, atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Kobona kungs. Mīnina. Oh, come on, be brave. es runāšu īsi. Uh, domnul Lunes. Lunesa kungs, viena minūte. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšādātājs. Paldies, priekšādātāji. Eiropai Protams, ņemot vērā Grieķijas referenduma rezultātus, ir jāpārdomā, ko darīt tālāk, ko darīt jaunajā situācijā. Jautājums nav tikai par Grieķijas reformēšanu, bet kā Eiropa attīstīsies un kapitāla um, tirgu savienība būtu liels solis uh, virzienā uz labāku investīciju plūsmu mūsu uzņēmumiem būs labākas iespējas saņemt finansējumu, nevēršoties bankās. Komisāra kungs, es vēlu jums sekmes. Mums ir jākoncentrējas arī uz lietām, kuras ir pēc iespējas ātrāk jāatrisina, piemēram, šķēršļu novēršana uzņēmumiem, lai tie var saņemt kapitālu. Paldies! Gulāras kundze, pusotra minūte. So, Mrs. Lopes Skundze. Varbūt es nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Ir prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija uzskata, ka priekšlikums kapitāla tirgus savienībā ir risinājums Eiropas ekonomikas problēmu risinājumam. Tomēr tā nav. Pirmajos eiro gados bankas ar kredītiem veicināja milzīgas finanšu burbuļus, kuru sekas mēs jūtam tagad. Pēc tam miljārdi, kas tika veltīti banklāpšanai, ko neatgūsim, valstīm un atvērt šos uh, Eh, fondus starptautiskiem finanšu tirgiem tikai palielinās nestabilitāti. Eiropas eh, pro, fin, eh, ekonomikas problēmu saknes ir citas, tās rodas ne kapitāla trūkuma dēļ, bet stingrās taupības dēļ uzskatīt, ka MBU varēs saņemt finansējumu caur sarežģītiem finansējumu produktiem, izklausās visai cīniski Un tas, kas var glābt situāciju, ir valsts investīcijas, valsts bankas eh, fin, eh, MBU finansēšanai, darba vietu veidošanai. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Skotā. Paldies, Paldies priekšēdētāji. Šis ir ļoti būtisks Eiropas komisijas projekts, kas ļautu veicināt investīciju plūsmu iekšējā tirgū. Pirms krīzes investīcija līmenis bija daudz augstāks, un, protams, ka nepieciešamība pēc investīcijām ir ļoti liela daudzos sektoros. Mēs uzskatām, ka kapitāla tirgus ir jāveido no jauna, jāņem vērā mazo uzņēmumu intereses, jāuzlabo to pieeja uh, finansējumam. Uh, bet mēs uzskatām, ka nedrīkst apdraudēt tirgus stabilitāti un negādā gadījumā nedrīkst apdraudēt cilvēku uzkrājumus. Arī vietējās investīciju schēmas ir pelnījušas uh, atbalstu, un sevišķi tas attiecās arī uz uh, tādiem atjaunīgiem, ilgspējīgiem projektiem Nevajag veicināt birokrātisku, birokrātijas paplašināšanos tieši saistībā ar daudzsološiem zaļiem projektiem. Paldies, Dzanīkungs! Paldies, priekšēdētāji! Nemaz nav pagājuši tik daudz gadi kopš finanšu krīzes, bet acīm redzot, esam aizmirsuši iemeslus, kādi bija krīzei kāpēc pasaules ekonomika gandrīz bez teju sabruka. Tas bija eh, saistīts arī ar finansējuma trūkumu, tika pieņemti aplami lēmumi par finanšu sadalījumu un kapitāla tirgu. Savienības izveidas iecere ir arī mēģinājums labot pagātnes kļūdas izņēmum, uzņēmumiem ir paredzēts uh, atvieglot pieeju finansēm, bet uh, būtībā nekas uh, viņu labā īstenībā netiek darīts. Arī to mēs redzam ASV un Eiropa šķiet neko nav vēlējusies mācīties no pagātnes kļūdām. Uh, Runa ir par kapitāla tirgus savienības izveidi, bet pilsoņu un mazo un vidēju uzņēmumu interesi netiek ņemtas vērā. Kapelis kundze, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšādētāji, godātais komisārkungs. Kapitāla uh, tirgu nozīme īpaši parādījās tieši pateicoties finanšu krīzei. ASV finansējums no bankām uh, nav tik būtisks un kapitāls reaģē ātrāk un strādā efektīvāk, tāpēc var redzēt, ka ASV uh, no krīzes atkopās ātrāk. Es gribētu citēt Eiropas ekonomika ir tā kā lidmašīna, kas mēģina lidot ar vienu spārnu, ar banku finansējumu vai ar vienu motoru, un otrs motors būtu ar kapitāla tirgus finansējums. Uh, un ASV saņem daudz, daudz salīdzinoši vairāk līdzekļu no kapitāla tirgus savai attīstībai, nekā tas ir iespējams Eiropas Savienībā. Un tas pats ir sakāms arī par maziem uzņēmiem, par tikko dibinātiem uzņēmiem. Viņu iespējas Eiropas Savienībā ir daudz vājākas nekā ASV Un, protams, ka banku finansējums arī ir nepieciešams, bet atšķirības ar ASV ir 70% um, Eiropā un 30% tikai ASV. Ir jāatvieglo uh, uzņēmuma pieejamība kapitālam, no kapitāla tirgus. Paldies, Hībneres kundze! Paldies, priekšēdētāji, godātais komisārkungs. Kapitāla tirgu šobrīd reāla, loma reālajā ekonomikā ir ļoti neliela, tie ir sadrumstaloti un uh, vāji darbojas daudzās dalību valstīs, tāpēc ir nepieciešams izveidojot pareizi kapitāla tirgus savienību, ļoti uh, lielā mērā uzlabot situāciju uzņēmumu finansējumu jomā. Es ceru, ka jūs spēsiet mobilizēt visas iespējas. Mums ir, protams, jāievieš standarti, bet ir jāsamazina sarežģītības līmenis, jā, jābūt jaunām iespējām investīcijām enerģētikā. Par maziem vidējiem uzņēmiem un vērtspapīrošanu daudzi jau izteicās. Ir jāuzlabo pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmiem, jauniem uzņēmumiem un es saprotu, ka jūs strādāsiet arī ar informācijas pieejamību, stand, standartizēsiet noteikumus par in, pieejamo informāciju. Un, protams, arī šeit jārunā par standartiem grāmatvedībā maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies, fer, deputāts Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Domāju, ka dokuments, kas ir Eh, apsti, pieņēmts ekon komitejā par kapitālu tirgus nākotni ir apsveicams. Es apsveicu deputātus Gautierī un Balcu par sagatavotu tekstu, bet tomēr ir daži jautājumi, eh, kas man ievieš bāžas. Pirmkārt, nav adekvātas, eh, pā, nav adekvātu pārdomu par šo pasākumu ietekmi uz Eirozonu un pārējo Eiropu Eiro varētu būt izšķirīgs elements, lai organizētu patiesu maksimālu tirgu. Es domāju, ka papildus vajadzētu domāt par risku izvērtēšanu. Papildus tam kapitāla tirgus varētu regulēt ēnu banku uh, jomu un kādas iniciatīvas uh, ir paredzētas, lai uh, varētu efektīvi regulēt šo nebanku sektoru. Un visbeidzot par maksātnespējas jautājumiem ir steidzami jādomā par finanšu regulējumu, lai šie nebanku sektori būtu ar skaidru regulējumu. Šķiet, ka pēdējā laikā komisija nav pārāk daudz pie tā strādājusi, bet šī joma ir ārkārtīgi nozīmīga, lai šāds kapitāla tirgus varētu darboties. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Vulfkunga? Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti vienkāršs jautājums Jūs apsveicāt referentu nēnu, eh, referentu par eh, lielisku zaļo grāmatu, bet izaugsme Eiropā, ko izraisa tas fakts, ka mums nav kapitāla tirgus savienība, vai to izraisa tas, ka mūsu uzņēmumi ir nekonkurēt spējīgi, tāpēc, ka tie ir pārāk regulēti, pārāk aplikti ar nodokļiem, un eh, tāpēc, ka mūsu, mums pietrūkst konkurētspējas starp valstīm. Kur atbildi jūs izvēlaties? Domāju, atbilde, domāju, ka jūsu spriedumu spriedums, balstoties uz kuru jūs uzskatāt, ka Eiropā nav izaugsmes, jo ir pārāk daudz noteikumu, es to nevaru atbalstīt. Es domāju, ka Eiropā ir skaidri regulējumi un tāds ir nepieciešams arī kapitāla tirgus sakarā, lai būtu juridiska vīda. Un es uzskatu, ka apvienotajā eh, karalistē varētu tikai iegūt, ja mums būtu vienots kapitāla tirgus. Paldies, nākošais runātājs deputāts Ožoks uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Jānorāda, ka pēdējās izmaiņas noteikumos ir palielinājušas administratīvo rastu uzņēmumiem kas varētu radīt problēmu investoriem. Pirmkārt, vajadzētu īstenot ietekmes izpēti, pirms tiek pieņemti jauni noteikumi, un tas būtu jādara Eiropas līmenī tikai tad, kad uh, ir nepieciešams Eiropas regulējums, jo dalībvalstu līmenī šāda vērta sasniegšana nav iespējama. Domāju, ka šādai savienībai ir jābalstās pirmkārt uz nacionāliem kapitāla tirgiem un nevis uz šo tirgu centralizāciju. Ir jāpalielina arī izpratnes līmenis sensibilizācijas līmenis, lai tirgi būtu vairāk pieejami. Paldies! Sī, grazie, prezidente. Nākošais runātājs. Savālī. Paldies priekšsēdētāji. Mazie uzņēmumi, kura darbvietas ir saistīti ar tradicionālajām kredītu sistēmām. Un Eh, šo, šīs sistēmas sagrāva universālās bankas un pārlieka finansializācija. Pēc tam bija neprātīgā eiro politika, kurā eh, pēc tam ar stingro taupības politiku noveda pie graujošas politikas, kas noveda savukārt pie eh, bezdarba ir jābalstās uh, nedrīkst pieļaut nevienlīdzību pieaugumu tiem, kuru rīcībā ir kapitāls, kur vēlas spekulēt, kamēr tas pastāvēs, mums neizdosies uh, izkļūt no problēmām nozīmīgām Eiropā, tādām kā bezdarbs un nabadzība. Ir jābūt funkcionālām bankām, kreditējošām bankām un nevis uz finansējumu. Pretējā gadījumā tā būs nepārtraukta krīze un nodokļu maksātāji, kas eh, par to maksās. Paldies, nākošais runātājs Hokmarks priekšsēdētāji, es domāju, ka šis dokuments, ko sagatavojuši deputāti Galcieri un Balts, ir ļoti uh, vērtīgs. Ir nozīmīgi, lai Eiropā būtu dziļāks kapitāla tirgus. Esmu dažkārt skeptisks, kad cilvēki izsakās, ka mums ir jāsāk kapitāla tirgus savienība jo es uzskatu, ka mums jau ir kapitāla tirgus savienība, to sauc par Eiropas Savienību, kur ir iekšējais tirgus un brīva Eh, kapitāla preču un pakalpojumu apritē. Šīs diskusijas attiecas uz pagātnes trūkumiem, kād mēs eh, nespējām atbrīvoties no fragmentācijas un barjerām, bet mums ir labi funkcionējošs kapitāla tirgus Eiropas Savienībā. Vai problēma ir likviditātes daudzums vai investīciju daudzums. Mums ir eh, jāuzlabo kapitāla tirgus savienība Eiropas Savienībā, tā darbība un eh, pirmkārt jāatbrīvo, jāpārskatā viss regulējums, kas ir sagatavots eh, līdz šim otrkārt. Eh, ir jāpārskata finanšu transakciju nodokļu esamība, eh, un treškārt ir jānodrošina brīvu kapitāla plūsma, lai varētu panākt labākas investīcijas. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Ludvigsons. Jā, paldies. Es uh, kapitāla tirgus savienības veidošanu uzskatu par pozitīvu projektu. Būtu ļoti vērtīgi samazināt uzņēmumu atkarību no bankām. Tajās valstīs, kurās uh, ir uh, bijis eh, banku, um, bankrot gadījums, tas īpaši skāra mazos un vidējos uzņēmumus un ietekmē reālo ekonomiku, un šādai sistēmai nevajadzētu būt. Būtu arī ļoti labi, ja būtu samazināti pārobežu šķēršļi šī iekšējā tirgus daļa vēl nav pietiekami izmantota. Šeit pastāv ļoti liels Eiropas potenciāls, kas gaida, lai to varētu izmantot. Vienlaikus ir arī svarīgi novērst uh, riskus un to saskatīt. Nebūs tā, ka Eiropas kapitāla savienība, tā nevajadzētu būt, ka tā, ka tā kļūt tikai par liberalizācijas darba uzdevumu. It īpaši, ja ir runa par obligāciju jautājumu. Centrālo likuma normu vājināšana varat novest pie tā, ka tiks uh, samazināt stabilitāti, bet tāds nedrīkstētu notikt. Paldies, tagad vārds uh, Tajānie kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Piekuļuva kredītiem un trūkstoši investīcijas, tās divas problēmas, ar kurām jācīnās uh, uzņēmumiem ja mēs patiešām vēlamies atbalstīt reālo ekonomiku, ja mēs vēlamies atrisināt šīs problēmas, tad ir jāatrisina investīcija trūkuma jautājums, lai varētu saņemt investīcijas, protams, ka vajadzīs kapitāls. Nepietiek tikai ar banku kapitālu, tādēļ šos instrumentus, kas vēl netiek izmantoti, tos vajadzētu papildināt arī ar uh, alternatīviem instrumentiem. Piemēram, riska kapitālu varētu vairāk izdo, uh, izmantot vai pensiju fondu kapitāls. Ir jāraugās, kā kombinēt finansējuma avotus, bet maziem vidējiem uzņēmumiem trūkst investīciju piedāvājumu. MBO trūkst arī informācijas, bet tās trūkst arī investoriem. Mums ir 24 miljoni MVU Eiropā, un uh, mums tiem ir jāpalīdz. Mums ir jāpalīdz uh, uzlabot datu kvalitāti par šiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešams instruments, tā varētu būt platforma vai aģentūra, lai apkopotu datus par MVU un lai apmainītu šiem datiem un uh, notrošināt arī informācijas plūsmu starp kapitālu un uzņēmumiem, jo tādā veidā var uh, pilnībā izmantot uh, MVU izaugsmas potenciālu Eiropā. ir jātīst arī iekšējais tirgus. Paldies, nākamais runātājs Franzulikas kungs, priekšsēdētāji, cienījamais komisāra kungs. Es atbalstu Eiropas komisijas zaļo grāmatu kapitāla tirgus savienība var spēlēt lielu lomu, lai panāktu ekonomikas atvesļošanos Eiropas Savienībā, padziļinot un paplašinot Eiropas Savienības kapitāla tirgus. Es atbalstu uh, mūsu galveno prioritāšu pieminēšanu šajā ziņojumā un mūsu sociāldemokrātu vērtības proti nodrošināt reālo ekonomiku, ilgtermiņa investīcijas un atbalstīt MVU. Es atbalstu Eiropas kapitāla tirgus eh, savienības mēķi diversificēt eh, investīciju av avotus un stabilizēt banku sektoru. Mēs uh, esam sagatavojuši daudz grozījumus, kuru mēķis ir uh, nodrošināt kapitāla tirgus regulējumu teksts. Tekstam ir jāatbalsta likumdošanas aktu pieņemšana, ir jānodrošina visaugstākie investīciju aizsardzības standarti, bet neraugoties uz uh, Eiropas tirgus eh, vēlme padarīt to pilnībā caurskatām. Šeit ir jānovērš arī šķēršļi. Gribētu teikt paldies eh, ziņotājiem par eh, iegūtīto darbu. Vai es pieņemsiet dzīvās kārtietas jautājumu? Kabankungs, kur viņš ir? Sorry. Nē, es atvainojos. Varbūt Un... Morišāna kungs lūdzu, uz pusotru minūti. Liels paldies priekšsēdētājiem. Cienējamie kolēģi, daudzi uzdot jautājumu, kā ātrāk un vienkāršāk un vairāk pārliecinoši atvesļot ekonomiku no iepriekšējās finanšu un ekonomikas krīzes. Atbilde ir šeit reformēt mūsu finanšu sistēmu un uh, lai nodrošinātu ekonomikas eh, finansējumu, nodrošinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu. Kapitāla tirgus savienības radīšanu, ko ir eh, grasās īstenot eh, komisija un ieviešot to tagad, tam vajadzētu sniegt labumu mūsu ekonomikai un MBU. Tādēļ mēs gribētu uzsvērt nozīmīgumu, kas ir jautājumam, kas saistīts ar MVU jautājumu, lai radītu tādu ekonomiku, kas tam ir draudzīga, un šeit vajadzētu nodrošināt MVU labu piekuļovi finansējumam, un katru jūsu ieteikto iniciatīvu šajā ziņā mēs ļoti atbalstīsim. Modeļi finansējumam atsevišķās Eiropas Savienības valstīs šeit ir un droši vien līdzvērtīga vienāda pieeja. Banku Savienībai vajadzētu uh, palikt eh, nozīmīgam finansējuma avotam arī MVU, ir jāņem vērā arī banku savstarpējā darbība, vajadzētu atbalstīt ar iekšējā tirgu Eiropā un vajadzētu izvairīties no finanšu fragmentēšanās, ir īpaši finanšu krīzes laikā. Paldies! Multumesk! Uh, teraz... Paldies! Tagad lūdzu Tanga, Tangas kungs, kad kapitāla tirgus savienība pirmoreiz parādījās Junkera kunga izteikumos, tad man jau radās šaubas, vai mēs vienkārši atgriežamies pie vecām problēmām jaunā iepakojumā, Un šobrīd izskatās, ka divi ir svalī, divi svarīgākie principi ir, lai šī sistēma būtu droša un palīdzētu atkopties reālai ekonomikai. Ir jāīsteno virkne pasākumu, arī vērt, tā saucamā vērtspapīrošana šeit ir centrāla komponente. Uh, Maziem un vidējiem uzņēmiem jāatvieglina aizņemšanās. Tā pašā laikā uh, īpašuma tiesības un riski ir jāsabalansē, jālīdzsvaro finansējuma transakciju procikliskā uh, īpatnības arī ir jāņem vērā bet mums joprojām Eiropā netiek Eiropas līmenī apdrošināt vai garantēt cilvēku noguldījumi. Eiropas Savienībā ir iespēja tagad dažādot finanšu instrumentus, atvērt jaunas iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem un palīdzēt līdz ar to atveseļot Eiropas ekonomiku. Bet finanšu um, sistēma ir, protams, cieši saistīta ar nodokļu sistēmu, un uh, Eiropas komisijai arī to nevajadzētu aizmirst. Rezolūcijā ir pareizi norādīts, ka Uh, šai jaunai sistēmai ir jāņem vērā tas, kas ir sasniegts līdz šim. Ir jāuzlabo drošība finanšu sektorā, un šī rezolūcija ir sākuma punkts, veidojot jaunu sistēmu, kas papildinās to, kas jau ir sevi apliecinājis. Danke vēl. Paldies! Paldies. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona un vārds deputātei Sūlinai. Paldies. Priekšsādātāji. Kapitāla tirgus savienība ir ļoti nozīmīga maziem un vidējiem uzņēmumiem un darba vietu radīšanai un izaugsmēji. Attiecīgi šim nolūkam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir vajadzīga piekļuva finansējumam. Līdz ar to šāda savienība varētu palīdzēt uzlabot piekļuvu finansējumam maziem vidiem uzņēmumiem. Tāpat arī mums ir nepieciešams eh, investīcijas ilgā termiņā un proporcionāli ir jāpiemēro likumdošana. Tad, kad darbības plāns septembrī tiks publicēts, tad būs jāparedz arī nosacījumi attiecībā uz trešajām valstīm un būs jādomā par labāku šo jautājumu piemērošana attiecībā uz maksāt nespēju. Paldies, nākošais runātājs Nikolai Kaputo. Paldies, priekšsēdētāji. Taupība ir samazinājusi Eiropas izaugsmi gadu garumā un apgrūtinājusi sociālos eh, un dzīves apstākļus. Situācija Grieķijā, arī to parāda, un mēs redzam, ka ir apgrūtināta MBU um, izdzīvošanas iespējas. Mums ir jābūt kapitālas tirgum, kas var veicināt izaugsmi darbietu radīšanu. Tad mums ir jāvienojas par ilga termiņa pasākumiem, piemēram, privātā kapitāla ziņā. Tāpat arī mums ir jāatbalsta uzņēmumu finansējums, taiskaitē MBU, un arī jāparedz administratīvo izdevumu e, samazinā, un administratīvo nastu samazinājums. Es uzskatu, ka ir jābūt pilnīgi caurskatāmiem šiem e, pasākumiem. Paldies! Nākošais runātājs Cits Mārijas. Paldies. Kapitāla tirgus savienības nolūks ir stiprināt investīcijas uzņēmumos un infrastruktūrā šai apvienībai, šai savienībai jādod jaunas iespējas sevišķi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pēc iepriekšējās krīzes tika izglābtas bankas, bet tagad bankas vairs neveic investīcijas reālajā ekonomikā, bet gan kazino ekonomikā. Ir jāatbalsta arī tā saucamās uh, kooperatīvās bankas. Grieķijā eh, Eiropas centrālā banka ir um, nožņaugusi ekonomisko attīstību un kontrolē kapitālu, uh, kapitāla devēju interesēs. Un vakar uh, tauta ļoti skaidri nobalsoja pret taupību politiku. Paldies, Vierhofčiča kungs, lūdzu. Zemļa članice Europske unije nalazi. Lai varētu izkļūt no krīzes, kurā tik ilgu laiku atrodas Eiropas Savienības valstis, mums ir jāinvestē reālajā sektorā nav finanšu manipulācija, kas varētu atrisināt šo problēmu. Mums ir jāinvestē reālajā ekonomikā un mums ir jādod iespējas madiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem gūt piekļuvu kapitālam, lai šādā veidā investīcijas reālajā sektorā kļūtu redzamas. Tas ir vienīgais veids, kā var virzīties uz priekšu. Tas mums ir vienīgais veids, kā atzīt, ka rīt mēs strādāsim, lai veidotu jaunas darba vietas konkrēti jauniešiem un kapitāla tirgus savienības doma ir doma, ko es atbalstu pilnībā, tas tos iespējas investēt reālajā sektorā, mazajos vidējos uzņēmumos un darba vietu radīšanā. Nākošais runātājs. E, Miguel Švīdešs, kapitāla savienība ir labs iemesls tam, ka tas silt ilustrē e, pašreizējos e, procesus un e, risinājumu trūkumu, lai mēs varētu stāties pretī problēmām, kas ietekmē Eiropas ekonomiku. Mēs saskaramies ar nopietnu trī, krīzi. Ceturtā daļa Eiropiešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa, 24% Eh, ir eh, jauniešu bezdarbnieku skaits, kas ir pieaudzis, dubultojies pāris gadu gadurmā. Mums ir jāmeklē valstiski risinājumi, lai varētu situāciju koriģēt un novērstu cēloņus, kuru dēļ krīze ir radusies. Kapitālu tirgus. E, gribēt integrēt kapitāla tirgus neatrisinās esošās problēmas. Un mēs varam saskarties ar samērā bīstamu ilūziju. Paldies! Nākošais runātājs. Uh, Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Kapitāla tirgus savienība varētu būt korektīvs pasākums pēc krīzes, kuru mēs esam eh, piedzīvojuši, ja nu jau vairākus gadus, un kad kredīti tika piešķirti bez jebkādas kritiskas pieejas. Tāpēc ir jāatbalsta šis dokuments, kas piedāvā jaunas iespējas MVU darbībai. No otras puses, ir jārunā arī par brīvākiem un elastīgākiem tirgiem. Mums ir jārunā par iespēju veidot fiskālu savienību, un es gribētu pasvītrot arī maksāt nespējas problēma Eiropas Savienībā. Šajā jomā mums ir jāmeklē citi risinājumi. Katrā ziņā šīs jomas ir tās, kur jāstrādā, lai mazinātu nedrošo uh, darba vietu skaitu. Nākošais runātājs. Eh, paldies! Eh, priekšsēdētāji, Londonas City ir kapitāla tirgus centrs Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir noteikts vairāk regulējumu šīm institūcijām, un tas nozīmē, ka daudzas no uh, kompānijām, kas uh, ir radušas mājvietu, tur pārcelsies uz Hongkongu vai Singapūru. Eiro, kas ir nevis ekonomiska, bet politiska valūta, ir Eh, uz robežas, lai vestu uz Grexit. Un šādu finansiālu noteikumu uzspiešanu Londonas Citijai drīzumā novedīs pie Brexit ar B. Un es negribu, eh, lai jūs eh, jūs, džentlmeņi, jūs nekad neizdarat secinājumus no savām kļūdām. Paldies. Nākošais runātājs Šonskelīs. Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, ka mēs arī nekad neiemācāmies, bet mēs vismaz mēģinām, un mēs eh, to darām kopā, mēs esam solidāri, un ar sadarbību un solidaritāti mēs varam panākt eh, daudz, piemēram, uh, Mums ir izdevies eh, vienoties par viesa abonēšanas eh, izmaksu samazināšanu, bet apņēmībā, it īpaši parlamenta līmenī, palīdzēs mums vispār atcelt viesabonēšanas izmaksas no 2017. gada. Eh, tādā veidā mēs varam pilsoņiem parādīt, ko Eiropa vēl var tiem pār lab, to labā darīt. Tāpat mēs esam pieņēmuši noteikumus, lai risinātu problēmas, eh, ar kurām esam saskārušies, un es domāju, ka mēs ar šo tekstu ejam, esam uz pareizā ceļa. Paldies, un tagad komisijas vārdā komisārs Hils. Thank you, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, gan rezolūcija, gan debats ļoti labi parāda galvenos jautājumus, ko mēs gribam panākt. Gribu pieminēt četras vai piecas galvenās tēmas, kas īpaši izcēlās. Pirmais, sākot no pamata, tiekot skaidrībā par barjerām, par kļūdām, par šķēršļiem, un veidojot kapitāla tirgu, kas ir domāts cilvēkiem, tas, manuprāt, parādījās galvenokārt. Kapitāla tirgus labs piemērs ir eh, Londonas City, kas ļoti labi parāda, kādi ieguvumi no šāda tirgus ir, un tas tika arī izmantots vairākās uzrunās šodien. Manuprāt, Mums, protams, ir jānoskaidro šķēršļi, mums regulā ir regulā jābūt samērīgai, un, protams, ka regulas, kas jau ir pieņemtas, ir saistītas jau ar kapitāla tirgus kvalitātēm, kas ir Eiropas Savienībā. Privātās pensijas maksāt nespēju un citi jautājumi, par tiem mēs runājam zaļajā grāmatā, un to mēs arī turpināsim. Ir dažādi ieteikumi, ko mēs piedāvājam par, piemēram, 29 valstīm izstrādāt atsevišķas pensijas sistēmas. Runa būs par daudz un dažādiem jautājumiem Būtiski arī uzsvērt, ka tas, ko mēs vēlamies panākt, tas ir papildināt finansējumu saņemšanas iespējas, ko piedāvā bankas. Mēs vēlamies, lai uzņēmums nebūtu tik ļoti atkarīgs no viena finansētāja, līgumi tiek slēgti ļoti strikti un bieži tas vienkārši nozīmē to, ka uzņēmums netiek pie finansējuma, bet finansējuma veidu dažādošana palīdzētu uzņēmumiem labāk tikt uz kājām, attīstīties, un mēs tiešām varam dot savu artavu arī darba vietu radīšanā. Es ļoti priecājos par šo rezolūciju, tās argumentācija mani pārliecina, Es negribu teikt, ka mēs tagad esam atraduši svēto grālu, bet mums ir iespēja pabil, pabeigt pilnīgot projektu, kas ir iesākts pirms 50 gadiem, un es domāju, ka mums, var, mums ir labas iespējas panākt progresu. Paldies, priekšēdētāji! Šīs debatas līdz ar to ir noslēgts.